Mes chers collègues, bonjour! Dārgie kolēģi, labdien! Sveicu mūsu komitejas sanāksmē. Sāksim darbu. Pirms sākt darbu, gribu pateikt, ka Delegācija pagājuši nedēļu devās uz Ķīnu, un es gribētu komitejas vārdā pateikties eh, par lielisko darbu, kur paveica sekretariāts, jo īpaši Emīlija Eradeka, jo šis eh, brauciens tika ļoti profesionāli sagatavots un noritēja bez jebkādiem eh, starpgadījumiem, un tāpēc gribētu jums pateikties komitejas vārdā, un tiešām varam aplaudēt. Uh, jo uh, varam arī to teikt tiešām, uh, ka um, visa šī sagatavošana nebija vienkārša, bet uh, mēs varam tiešām lepoties ar mūsu sekretariātu un um, arī delegācijas dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja šo darbu un apsveicu jūs ar to. Tiešām varam aplaudēt. Liels paldies par šo darbu. Vim, labdien! Es gribēju tikai vēl vienu lietu piebilst. Es eh, jums pilnībā piekrītu, tā bija ārkārtīgi efektīva un informatīva uh, sanāksme, tikšanās. Uh, šis brauciens viss bija ļoti informatīvs un gribu atzīmēt, ka Ķīnas Tautas Republika tomēr uh, negaida, kāda būs attīstība Eiropas Savienībā, bet. Uh, paši uh, dara savas lietas, strādā uz priekšu, un tāpēc ir svarīgi, lai Eiropas Savienība sakārtotu arī uh, transportu jomu. Attiecībā uz to, kas notiek Ķīnā, tur uh, ir jākratizē, ka lidojums no Tallinas uz Taidžinu bija uh, ar kavēšanos divar pus stundas, neviens to nevarēja ietekmēt, bet uh, tātad mēs. Uh, tiešām ļoti vēlu varējām iet gulēt tajā vakarā, un tas būtu nākamreiz jāuzlabo. Oui, mais... Jā. Bet uh, sekretariāts nav atbildīgs par to, vai Ķīnas gaisa telpa ir pieejama vai nē. Paldies Vima Vanda Kampkungam par šo piezīmi, kurai nav liels nozīmes. Nu jā. Pieterkungs arī bija klāt, un uh, jāsaka, ka šis brauciens uh, mums daudz ko iemācīja, mēs ļoti daudz uzzinājām, un arī cilvēcīgi mēs uh, esam daudz bagātāki tagad, vai ne, Vandekām kungs? Labi, tādā gadījumā, katrā gadījumā sāksim darba kārtības pieņemšanu. Ja neviens neiebilst, varam pieņemt darba kārtību. Andersons kundze, lūdzu jums vārds. Priekšsādātājs kundze, man žēl, eh, ka jārunā par šo punktu sākumā. Es gribēju pateikt par reglamentu un labāk būtu tagad to pateikt eh, pirms eh, plenāras sēdz balsojumu, jo šeit ir runa par pasažieru tiesībām dzelzceļa jomā. Uh, un pēdējo balsošanas sesiju. Es zinu, ka sekretariātam tas bija ļoti sarežģīti, un es to pilnībā atzīstu, jo tas bija strīdīgs eh, dokuments un bija grūti tikt galā ar visiem šeit balsojumiem un balsošanas sarakstiem. Tas viss bija sarežģīti, bet bija situācija, ka tika veiktas ļoti būtiskas izmaiņas un ēnu referenti nesaņēma nekādu brīdinājumu par to tikai pašā vakarā vēlu. Eh, kaut gan komentāru Eh, termiņš bija trijos pēcpusdienā, bija forsmažora izlēmu, izņēmums, kur ETP prasīja atsevišķu balsojumu, viņiem ir pilnīgi tiesības to dalīt, darīt, es eh, to um, pieņēmu, viņi arī iesniedz pieteikumu pienācīgajā laikā, bet pēc tam par to netika uh, ziņots nevienam, jo uh, sekretariāts uh, tātad uh, minēja, ka jāapspriež vēl viens jautājums koordinātoru sanāksmē saistībā ar balsošanas sarakstu, bet uh, tad, kad kaut kas tāds kāds būtisks notiek, par to ir jāziņo visiem un nedrīkst kavēties uh, vēl pēc koordinatora sanāksmes. Es tur nebiju, bet tad, kad uh, sākās balsojumi, es saprotu, ka daudz cilvēki, kas uh, nākamajā rītā balsoja, vienkārši nesaprata, ka tik būtiska izmaiņa ir veikta kompromisos. Tātad es tiešām saprotu, ka sekretariāts bija sarežģītā situācijā, bet būtu labi, ja tas neatkārtotos vairs nekad. Lielas paldies, Andersens kundze, par jūsu uh, komentāru. To pieņemu zināšanai un uh, rūpēsimies, lai tas neatkārtotos nākotnē. Katrā ziņā tas ir pierakstīts. Un es domāju, ka uzreiz uh, mēs varam turpināt. Sāksim ar uh, pirmo punktu kur ir runa par priekšlikumu padoms un parlamenta lēmumu attiecībā uz direktīvas izmaiņu attiecībā uz īpašu noteikumu ieviešanu attiecībā uz enerģētisko efektivitāti uh, um, aerodinamiku um, attiecībā uz kabīnēm un uzreiz dodu vārdu sev, jo es esmu referente. Šī direktīva um, zināmajiem um, transporta līdzekļiem, kas uh, brauc pa Eiropas ceļiem, uh, nosaka maksimālo garu, maksimālos izmērus, kas ir atļauti gan uh, starptautiskā, gan vietējā satiksmē, un nosaka arī maksimālo svaru, uh, kāda varbūt transporta līdzekļiem, kāds varbūt transporta līdzekļiem uz ceļa. Un šeit ir attiecīgi arī tāda ekonomiska un arī drošības šķautne. Uh, Tātad, lai uzlabotu um, motorizēto transporta līdzekļu uh, kabīnes, uh, to aerodinamiku, tas uzlabo transporta līdzekļu um, uh, uh, patēriņu rādītājus un uh, šī te direktīva uh, Um, noteica tādus uh, noteikumus, uh, ka nebija iespējams uzlabot aerodinamiku. Un 2015. gadā um, 96 uh, direktīva tika izmainīta, lai varētu uzlabot ceļu satiksmes drošību un aerodinamiku un atkāptos no šī te maksimālā garuma, ja tika ievērot zinām nosacījumi. Mm. Un šajā tekstā bija 9 eh, bis eh, trešais pants, eh, kā to izmaina 2015. gada direktīva, un tur tiek paredzēts moratorijas, trīs gadu moratorijas uz stāšanos spēkā attiecībā uz noteikumiem, kas attiec uz kabīņu izmēru. Un ņemot vērā tagadējo situāciju un to, ka CO2 emisijas, eh, kas izriet no uh, transporta, ceļu transporta, sastāda ceturdaļu no visām emisijām Eiropas Savienībā un ka emisijas, kas, uh, ko izraisa uh, ceļu transports ir jāsamazina par 6% līdz 30. gadam. Komisija uh, izlēma, ka pēc iespējas drīzāk ir jāatsauc uh, šie te noteikumi attiecībā uz kabīņu garumu. Un šī uh, jautājumu nozīmīgumu apliecina uh, priekšlikums par CO2 emisijām attiecībā uz smagajām automašīnām, ko komisija piedāvāja um, trešajā mobilitātes paketē. Uh, Tātad, lai ievērotu CO2 devi, e, emisiju normas, um, nākotnē ir jāizmanto dažādas tehnoloģijas, lai uzlabotu energoefektivitāti, un to e, starpā ir arī aerodinamikas uzlabošana e, kabīnēm, kas ir visefektīvākais veids, lai samazinātu gaisa pretestību. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, es gribētu tomēr atgriezties pie šī te moratorija jautājuma, jo direktīva, kas paredz šo trīs gadu moratoriju attiecībā uz uh, aerodinamisko kabīņu ieviešanu, ņemot vērā, uh, kad ir jāievieš uh, izmaiņas pēc tehniskajām prasībām, tur tikai piedāvāts uh, pieņemt 9. Eh, bispanta trešo punktu eh, un tātad, lai izsvītrot šo eh, trīs gadu moratoriju un saīsinātu šo um, termiņu, kas joprojām ir proporcionāls. Un mans priekšlikums, kā referents priekšlikums, ir tāds, ka ir pienācis pēdējais laiks uh, konkretizēt uh, tos ieguvumus, uh, kādus. Uh, rada aerodinamiskās kabīnes attiecībā uz smagu automašīnu uh, energoefektivitāti, bet arī uh, uzlabo šoferu labāku redzamību un uzlabo arī drošību uz ceļiem citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Un uh, ir jānodrošina, lai šīs aerodinamiskās kabīnes bez kavēšanās varētu sākt tikt lietotas. Uh, Un tāpēc es piedāvāju tiešām pieņemt komisijas priekšlikumu bez uh, nekādām lielām izmaiņām un pēc iespējas drīzāk uh, pieņemt šo likumdošanas aktu, lai to varētu transponēt uh, dalību valstīs, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk un ātrāk nekā tas notiek tagad. Tā bija mana ziņojuma prezentācija. Tagad došu vārdu līdz referentiem un sāksim ar. Eh, labdien, Marinesko kungs, jūs esat eh, labi atbraucis. Jums vārds. Thank you. Paldies, priekšsādātais kundze, un paldies arī par šo visaptvarošo prezentāciju attiecībā uz šī priekšlikuma plusiem. Es saprotu, ka jūs nepiedāvājat nekādus grozījumus, vēlaties saglabāt komisijas priekšlikumu, bet es gribētu tomēr prezentēt vienu grozījumu, lai nedaudz paildzinātu šo periodu Eh, lai nebūtu nekāda komentāra attiecībā uz konkurenci. Man bija zināmas diskusijas, un eh, izskatās, ka astoņi mēneši varētu būt tas priekšlikums, ko gandrīz visi varētu pieņemt. Līdz ar to nebūs nekādu komentāru par konkurenci. Jau ir ilgs periods, kad bija zināms, ka tas būs gaidāms, ražotāji jau gatavojās. Uh, Bet, lai um, izvairoties no šādiem komentāriem, es domāju, ka astoņu mēnešu varētu būt ļoti labs priekšlikums. Lielas paldies! Paldies, Marinesko kungs! Asīs kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mēs pilnībā piekrītam komisijas priekšlikumam, un um, mēs pilnībā piekrītam līdz ar to arī referentei referents priekšlikumam. Kā jūs teicāt, eh, vīdes un drošības apsvērumu dēļ ir eh, ļoti svarīgi, eh, lai šīs priekšlikums status spēkā pēc iespējas drīzāk. Līdz ar to mēs pilnībā piekrītam tam, ko jūs prezentējat kā savu ziņojumu. Mēs tātad attiecīgi arī balsosim. Paldies! Paldies, Esis kungs! Ensuite, Monsieur Lundgren, la parole. Tagad Lundgren kungs lūdzu. Man nekas daudz nav piebilstams, jo viss, ko jūs sakāt, eh, ir pilnīgi pareizi. Tas ir visefektīvākais veids, kā samazināt eh, degvielas patēriņu. Protams, eh, aerodinamiskās kabīnes ir ļoti labs veids. Ziņojums nav pretrunīgs un uh, nekāda grozījuma netiek piedāvāta, līdz ar to EKR var to atbalstīt, mums nav nekāda īpaša komentāra. Paldies! Paldies, Lungrīn kungs! Tagad uh, Maisners kundze lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze, paldies par šo priekšlikumu nav nekādu strīdu par to, ka tas ir jāīsteno. Es toreiz biju ēnu referente no Aldas, un toreiz uh, bija runa par uh, šīm kabīnēm, um, Tātad tām ir cita forma, um, tur um, arī velospēdisti ir labāk redzami un arī ekoloģijas apsvērumu dēļ um, tas ir labāk, tas um, nav šī gaisa pretestība tik liela. Toreiz bija runa par šo te kabiņu testēšanu, tāpēc bija šis trīs gadu moratorijas. Pret to man nav nekas iebilstams, bet man šeit ir jautājums komisijai. Esmu nedaudz vīlusies, tika runāts taču par to, ka ne tikai uh, vadītāju kabīnes pēc iespējas drīzāk ieviesīs šīs jaunās formas, jo tas ir vidē draudzīgāk un drošāk, bet bija runa arī par šīm te garajām uh, automašīnām. Es zinu, ka visiem tas neliekas lieliski šeit komitejā, bet esmu pārliecināts pārliecināta, ka garās smagās automašīnas var būt arī ļoti noderīgas, un bija runa arī par to, vai tām nevajadzētu būt tā vispārīgi atļautām Eiropā, arī pārobežu kontekstā. Tas joprojām vēl ir neatrisināts jautājums. Nacionālā līmenī tās ir atļautas, jā, attiecīgā dalībvalsts to atļauj, bet tās nedrīkst braukt pāri robežām. Tā tika teikts, tā joprojām ir tāda pelēkā zona. Manuprāt, tās var braukt pāri robežai, ja šīs abas valstis, kurai, kurām ir šī robeža, atļauj šādas uh, automašīnas. Toreiz mums tas tika pār, apsolīts, ka vēl šajā sasaukumā šis jautājums tiks skatīts, jo bija plāns eh, izpētīt, kā tas notiek eh, atsevišķās dalība valstīs, bet. Eh, jā, tas nav šeit iekļaujams, bet tas ir tāpat saistīts ar uh, maksimālo svāru un izmēriem, un tāpēc es gribēju uzzināt no komisijas, cik tālu šis jautājums ir pavirzījies, jo tika solīts, ka tas tiks skatīts. Merci beaucoup. Liels paldies, Maisners kundze. Uzreiz dodu vārdu komisijai Verners kundze. Lūdzu. Thank you. Thank you. Paldies. Paldies um, priekšādātājs kundzei, paldies arī uh, referentei. Um, ka, kas jūs esat um, par šo ziņojumu. Liels paldies jums, liels paldies arī ēnu referentiem par uh, šīm uh, priekšlikumam izrādīto atbalstu, proti komisijas teksts varētu tikt pieņemts bez grozījumiem. Tas uh, būs ļoti svarīgi, jo tad mēs varēsim nodrošināt daudz labākas aerodinamiskas kabīnes, kas nodrošinās labāku redzamību šoferiem un tāpat arī nodrošinās labāku redzamību pārējiem ceļa izmantotājiem, un, protams, ka būs arī augstāka efektivitāte un aerodinamika. Tā kā izmēru jautājums ir tik eh, sensitīvs, mūsu priekšlikums ir tāds eh, ļoti ierobežots, mēs vienkārši vēlamies atteikties no moratorija. Mēs nevēlamies plašākas un komplicētākas diskusijas, bet eh, mēs esam iesaistījuši visus ražotājus pašlaik notiekošajā darbā, lai definētu tīpa apstiprināšanas noteikumus. Tas nozīmē, ka ražotāji ir pilnībā iesaistīti un nevienam nebūs priekšrocības, tāpēc, ka viņš varēs rīkoties pirmais. Mēs arī priecājamies par to, ka mēs varētu nodrošināt stāšanos spēkā un transponēšanu pēc iespējas ātrāk. Meisners kundzei es atbildēšu pēc tam, kad būšu sameklējusi viņu, viņu interesējošās atbildes. Pašlaik mums nav nekādu priekšlikumu kas tiktu gatavoti par jūs minētajiem jautājumiem. Jūs runājāt par divām dalībvalstīm, kurām ir kopēja robeža un kas abas ir uh, apstiprinājušas šāda veida kabīnes. Un šim jautājumam man vēl nav atbildes, bet es ar jums kontaktēšos. Paldies, Verners kundzei. Tagad es vēlētos atbildēt saviem kolēģiem, arī Neskokungs Jūs vēlējāties ko teikt, Mēsners kundze? Jā, jā, es vēlējos papildināt. Protams, pirmkārtām es gribētu dzirdēt eh, skaidrojumu par robežķērsošanu. Šis jautājums nav atbildēts, bet eh, Karamīcas kungs eh, apsolīja, ka šajā termiņā tiks gatavots jauns priekšlikums pēc tam, kad būs izpētīta pieredze ar šādiem garākiem posmiem Un, uh, protams, ka mēs nevaram to uh, nodrošināt visur. Mums ir vajadzīga arī dalībvalstu piekrišana. Kā jau es minēju, man tika solīts, ka tas uh, tiks darīts. Iespējams, ka tā nav jūsu vaina, bet tas ir jautājums visai komisijai. Paldies, Mēsneris kundze. Tagad es atbildēšu. Astoņu mēnešu periods, ko jūs pieminējāt, Marinesku kungs, par to, protams, mēs varam diskutēt. Bet uh, Tas, protams, būtu izdarāms, bet es vēlētos norādīt, ka tas ir patiešām jāpiemēro. Tātad mēs varam vest sarunas par astoņiem mēnešiem, bet tam ir jābūt maksimāliem termiņam. Mēs nevaram dot vairāk laika. Tad arī mēs varētu par to apspriesties vēlāk. Otrais atbildēšu Meisneris kundzei. Es eh, saprotu jūsu šaubas par to, eh, ko sauc par šīm mega smagajām automašīnām, milzīgajām automašīnām. Man šis nosaukums pat nepatīk, bet mums būs vajadzīgs cits teksts par šīm milzīgajām mašīnām. Šajā tekstā mēs nevaram to apspriest. Ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu, tad mums ir nu no tā jāizvairās, jo mēs savādāk iestrēgsim. Mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk pieņemt šo tekstu. Mums vajadzētu izvairīties eh, no tā, ka sākas nākamais mandāts, jo patiešām šis jautājums ir jāpabeidz, un es uzskatu, ka mums eh, atlikušajā laikā mēs nevarēsim šeit eh, runāt par citiem jautājumiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 20. novembris 2012. dienā. Tagad turpināsim. Priekšlikums par Eiropas fondiem. Uh, par reģionālo un sociālās attīstības fondu, tāpat arī par zivsaimniecības fondiem, kur tiek noteikti finanšu noteikumi, kas ir jāpiemēro šiem fondiem, kā arī patvērumu un migrācijas fondiem. Un, protams, mums ir jāapspriežas arī par iekšējās drošības fondu un robežu pārvaldības un vīzu instrumentu. Man būtu jādod vārds Zlotauska kungam, kurš nav klāt, bet šķiet, ka viņš pašlaik nāk iekšā zālē. Mēs pagaidīsim, līdz viņš ierodas. Un pāriesim pie nākamā punkta. Nu, tādā gadījumā mums ir jāsagaida Zlotovska kungs. Viņš esot parlamentā, kā man ziņo un pavisam drīz būšot klāt. Allez, on peut reprendre notre... Labi, tad mēs varam atsākt darbu, lūdzu. Zlatovska kungs, lūdzu, ieņemiet vietu. Zlatovska kungs, vai jūs atbraucāt labi? Labi, Zlatovska kungs, dodu jums uzreiz vārdu, lai jūs varētu mūs iepazīstināt ar savu ziņojumu. Došu vārdu arī mūsu ānu referentiem, komisijai bet eh, tagad pirmais izteiksies Latovska kungs. Paldies, priekšādātāji! Es patiešām atvainojos, ka ierados ar novēlošanos, taču tas bija satiksmes dēļ. Briselē ir sastrēgumi. Dāmas un kungi, pirmkārtām es eh, vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem no visām politiskajām grupām, kas eh, man ļāva sagatavot šo ziņojumu. Mums ir eh, bijušie 58 grozījumi. Tas eh, nozīmē, ka mums ir jāsagatavo tālākais darbs. Dažiem grozījumiem es piekrītu, par dažiem es pat esmu ļoti priecīgs. Un šeit tātad ir runa par Mm, kopējo regulu, par kopējiem noteikumiem. Protams, bija arī jāapskata jautājumi, kas uh, iziet ārpus mūsu komitejas kompetences. Tad uh, grozījumi, diemžēl, uh, nav par tē, tēmu, un kaut arī es varētu tiem piekrist, mēs nevarēsim par, to, par tiem balsot. Tāpat arī mums vajadzētu vienoties par svarīgākajiem jautājumiem, kas attiecas uz uh, transporta jomu. Es īsti nezinu, kā man vajadzētu rīkoties attiecībā uz 104. pāntu, kur ir runa par līdzekļu pārvaldīšanu un par uh, maksājumu atlikšanu. Šeit ir atšķirīgi viedokļi par iedalījumu 70 un 30 procentos. Uh, Mūsu kolēģi strādā pie kopīga komitejas paziņojuma attiecībā uz Connecting Europe instrumentu. Un tāpat arī būtu ļoti svarīgi, lai mūsu teiktais būtu saskaņots. Es, protams, varētu nākt klajā ar savu viedokli, taču esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt labu kompromisu. Mēs tiksimies ar ēnu referentiem ceturtdien un cerams, ka tad arī mēs atrasināsim 104. panta jautājumu. Tāpat arī ceru, ka mums izdosies vienoties par 84. pantu. Es gatavošu kompromisa priekšlikumus tā, lai visiem būtu gana daudz laika un lai jūs varētu ar tiem iepazīties. Lielas paldies un es ceru uz veiksmīgu sadarbību. Merci beaucoup. Lielas paldies Zlatovska kungām. Tagad uh, dosim vārdu pārējiem. Un Klaudiju Šmīti pārstāv Vims Vanderkamps. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Mm, patiešām eh, šodien man bija tas gods un arī liels eh, prieks aizstāt Klaudiju Šmīti, jo viņa ir pašā komandējumā. Es vēlētos pateikties Kosmas Lotovska kungam par ļoti skaidro savadzino prezentāciju. Pašlaik mēs meklējam jaunu daudzgad finanšu plānu un tāpat arī mums ir jāmeklē idejas attiecībā uz uh, Eh, jauniem līdzekļiem reģionālai politikai. Protams, mums ir jāņem vērā arī ļoti kritiskais revīzijas palātas ziņojums, kur tiek runāts par efektīvu līdzekļu pārvaldīšanu vai um, efektīvu līdzekļu izmantošanu. Mēs eh, patiešām ļoti labi apzināmies, ka kohēzijas fonda līdzekļi ir jāizmanto kohēzijas valstīs, taču tagad Eiropas komisija vēlas iekļaut konkurences klauzulu, un kosma jau šeit pieminēja šos bēdīgi slavenos 70 un 30 procentus. Atklāt sakot, mūsu politiskajā grupā ir tāda niansētākā izpratne par šiem jautājumiem. Uh, Mani patiešām interesē, kādu kompromisu mums piedāvās kosmā. Mērķis ir nodrošināt, lai kohēzijas līdzekļi arī paliktu par kohēzijas līdzekļiem. Es eh, personīgi uzdodu sev jautājumu, vai šis eh, konkurences aspekts ir patiešām pareizais naudas e, izmantošanā. Es uzskatu, ka nauda ir jāpiesaista mērķiem vismaz sākotnējā periodā, un pēc tam tikai eh, tā, tā var ieplūst kopējā kohēzijas katlā. Es uzskatu, ka pašreizējais regulējums ir labāks par piedāvāto konkurences klauzulu. Klaudija Šmītē ir referente šeit eh, mūsu komitejā un arī eh, reģionālo lietu komitejā, un viņai šķiet, ka konkurences aspekts ir svarīgāks. Es vēlu um, referentam šeit daudz uh, veiksmes mēģinājumos atrast kompromisu, bet es uzskatu, ka mums, kā transporta komitejai, vajadzētu, vajadzētu mēģināt rast risinājumu. Ja mēs visu atstāsim regīvē budžeta komitejas ziņā, tad uh, risinājumu atrast būs vēl sarežģītāk. Lielas paldies uh, Bīmām uh, Vanderkampam, tagad uh, Asīsa kungam vārds. Paldies priekšādētāji! Mums jau ir bijušas diskusijas par šo jautājumu. Mēs par to spriedām pirms dažām nedēļām, un mēs skaidri norādījām, ka mūsuprāt ir jāmaina sākotnējais komisijas priekšlikums. Esam iesnieguši dažus grozījumus, lai panāktu savus mērķus. Mēs vēlamies nodrošināt labāku konverģenci starp valstīm un reģioniem. To mēs mēģinām darīt ar mm, resursiem, kas ir pieejami budžetā. Mm, te ir runa par 40% no kohēzijas fonda līdzekļiem, kas tiek izmantot šiem Eiropas mērķiem, bet mēs uzskatām, ka šis rādītājs ir par zēmu un parlamentam nevajadzētu to akceptēt. Uh, Mums vajadzētu arī nodrošināt, eh, lai šis komisijas priekšlikums, kur valstīm ir jācīnās par šiem 30% līdzekļu, kas eh, tiek pārcelt no kohēzijas fonda, tiktu likvidēts. Mums ir jāsaglabā līdzfinansējuma likme arī eh, finanšu regulā, it īpaši, ja runa par mazāk attīstītiem reģioniem. Šiem reģioniem ir jāļauj attīstīt projektus eh, mazāk attīstītās teritorijās, jo tās ir pilnībā atkarīgas no šiem reģioniem. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ir jānodrošina ilgspējīgs transports, un, protams, mums ir arī jānodrošina Eiropas Savienība varētu tikt galā ar eh, saviem uh, pienākumiem un saistībām. Protams, mums ir jādomā arī par ekonomiskās pārvaldības finanšu līdzekļu apturēšanu. Uh, Kvalificētā vairākuma balsošanu arī noteikti vajadzētu tālāk izskatīt. Komisijas nolūks mm, dot iespēju apturēt fondus tām valstīm, kas eh, neievēro tī, tiešas piešķiešanas un tiesiskuma principus, mūsuprāt, runā pretī principiem, uz kuriem balstās Eiropas Savienība. Mēs uzskatām, ka ir vairākas jomas, kas ir ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē. Un ļoti daudzos gadījumos ir jāņem vērā daudzi un dažādi faktori. Un te nav runa tikai par politiskām izvēlēm, ko ir izdarījusi konkrētā valsts. Mēs, kā grupa un arī atsevišķi kolēģi, ir iesnieguši grozījumus. Kā jau referents norādīja, Daži kompromisi jau ir sasniegti, taču vēl ir eh, daudz darāmā. Mēs ļoti labi apzināmies, ka pastāv dažādi viedokļi, jo īpaši, ja ir runa par tiesiskuma pārkāpumiem, par tiesiskas valsts principu neievērošanu. Bet, jebkurā gadījumā, mēs priecājamies par šo komisijas priekšlikumu un cerams, ka pārējās politiskās grupas arī mūs atbalstīs. Paldies Asīs kungam, tagad Erikē kungs. Jā. Es domāju, ka priekšlikums, ko mēs pašlaik izskatām, ir apsveicams. Tātad eh, te ir runa par uh, starpsavienojuma mehānisma līdzekļu uh, izmantošanu. Protams, te ir runa par mūsu komitejas kompetenci. Mums ir jāpauž savs viedoklis šajos jautājumos. Mums ir uh, Eh, jāaizsargā arī šis viedoklis, ka 8% eh, līdzekļu pārnešana uz eh, Connecting Europe instrumentu ir atbalstāma, tāpēc, ka šajam, šim instrumentam trūkst līdzekļu. Uh, Mēs nevarējām apmierināt visus piedāvājumus, kas tika iesniegti konkursā. Un tāpat mums ir jādomā arī par uh, tīklu tālāku attīstīšanu, lai mēs varētu piesaistīt 5 uh, miljārdus eiro uh, summas, kas ir vajadzīgas šādu projektu pabeigšanai. Protams, ja ir runa par eh, šo procentu sadalījumu, mums eh, vēl vajadzēs diskutēt ar referentu. Transporta komitejā uzskata, ka vajadzētu labāk izmantot eh, līdzekļus, lai šie līdzekļi dotu pievienoto vērtību Eiropā un nodrošinātu augstāku efektivitāti. Tas mums šķiet pats svarīgākais. Lielas paldies Rikē kungām. Tagad uh, došu vārdu Eiropas komisijai. Un es atvainojos, Marina Esku kungs, es jūs nepamanīju. Paldies! Lielas paldies par izteiktajiem komentāriem. Es vēlētos atgriezties pie šī slavenā komisijas priekšlikuma 70-30%. Pašlaik CEF regulā mans un Teliškas kunga priekšlikumus, mēs abi esam transporta komitejas referenti, ir saglabāt pašreizējo procedūru, bet mēs samazinām periodu, tātad divu gadu periods. Divus gadus katra dalībvalsts var izmantot uh, piešķīrumus no kohēzijas politikas, jo tā ir kohēzijas nauda, un mūsuprāt tas ir tikai normāli. Un pēc diviem gadiem nauda, kas nav izmantota, tiek sadalīta balstoties uz konkurenci, un šeit piedalās visas kohēzijas dalībvalstis. Es uzskatu, ka tas būtu labākais kompromiss, jo tas ļautu mums respektēt šeit daudzus aspektus. Pirmkārtām, eh, mēs varētu aprēķināt kohēzijas līdzekļus, tas tiktu balstīts uz nacionālo kopienākumu, tātad mēs skatītos, cik nabadzīgi ir reģioni katrā dalībvalstī, un pēc tam dalībvalstis varētu izmantot šo naudu kohēzijas politikas mērķiem. Kā jūs zināt, kohēzijas līdzekļi ir jāizmanto tikai transportam un videi. Un, ja runa par transportu, tad tie ir pamatīkli un vienlaicīgi mūsu priešakums ir arī aicināt komisiju sagatavot darba programmu ietvaru. Tātad pamat programmu. Es domāju, ka dalībvalstis līdz ar to uh, varētu arī prezentēt labākus projektus. Es gribētu arī aicināt referentu ieskatīties manos grozījumos, jo, manuprāt, nav īsti skaidrs. RDF vajadzētu finansēt tikai tādus visap, visaptverošus tīklus. No kohēzijas politikas Līdzekļiem savukārt vajadzētu finansēt pamatīklus. Paldies! Liels paldies! Marinesku kungām. Pirms došu vārdu Gilantam no komisijas, eh, Vims uh, Vandrakamps gribēja ko papildināt. Jā, paldies priekšādātāji. Es eh, šeit izsakos eh, ne tikai Klaudijas Šmites vārdā, kas ir Eh, tautas partijas grupas ānu eh, referente, bet es eh, gribētu izteikties arī vi, mūsu vicepriekšādātāja vārdā. Un jo īpaši es gribētu šeit runāt par 35. grozījumu, ko ir sagatavojis tieši viņš. Un šeit ir runa par drošību eh, transportā. Dītas Kohas vārdā es vēlētos uzdot jautājumu Kozmām Slotovskim. Uh, vai, ja runa par 35. grozījumu, vai tam tiks piešķirta īpaša uzmanība, jo to ir iesniegus Dita Koha, un šeit ir runa par drošību satiksmē. Paldies Vimam Vanderkampam. Vai vēl kāds tautas partijas grupas deputāts vēlas ko teikt? Nē. Nu tad došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsādātāji! Lielas paldies arī par to, ka devāt man iespēju izteikties. Sākumā es vēlētos pateikties referentām par to, ka viņš ir atzinis komisijas pūliņus nodrošināt to, lai kohēzijas līdzekļus varētu izmantot daudz elektīgā, elastīgāk un efektīvāk. Tāpat arī uh, Eh, par to, ka mēs mēģinam samazināt administratīvo slogu programmu līdzekļu saņēmējiem, un tāpat arī mēs mēģinam nodrošināt um, taisnprātīgāku un uh, korektāku līdzekļu izmantošanu. Runājot par šiem trīs punktiem, tika izteiktas vairākas piezīmes par zemākajām Eiropas Savienības līdzfinansējuma likmēm, ko uh, komisija ir ieteikusi, runājot par šo regulu. Šeit Galvenokārt ir runa par to, eh, ka mēs vēlamies nodrošināt augstas investīciju pakotnes, jo augstākas būs Eiropas Savienības līdzfinansējuma likmes, jo zemākas investīcijas nāks no dalībvalstīm, un kopā investīcijas līdz ar to būs mazākas. Mēs mēģinam šeit eh, maksimizēt investīcijas visā kohēzijas politikā, tā skaitā arī transportā. Es, protams, arī ņemu vērā šīs diskusijas, uh, par eh, transferu uz eh, Connecting Europe Facility, un es eh, vēlu referentam daudz veiksmes, mēģinot rast vajadzīgo kompromisu, ņemot vērā to, ka groziem iet daudzos un dažādos virzienos. Jūs noteikti arī nebūsiet pārsteigti dzirdēt, ka mūsuprāt komisijas sākotnējais priekšlikums ir līdzsvarots. Tas saglabā to transferu līmeni, kas mums ir 2014. un 2020. gada finanšu plānā un kas ļoti labi darbojies, bet mēs uzskatām, ka mazliet palielinot konkurenci, jo īpaši šī perioda sākumā mēs eh, dabūsim projektus, kurus eh, varēs vieglāk finansēt un kas būs jau gatavi un kas varētu dot labumu Eiropas Savienības pilsoņiem daudz īsākā termiņā. Marinesko kungs uzsvēra to, ka kohēzijas fondiem ir jāliek uzsvers uz uh, galvenajiem TNT tīkliem, kamēr reģionālās attīstības fondi var būt plašāki, jo to aptvērums ir plašāks. Un tas arī um, izskaidrotu, kāpēc komisija nevēlas šeit transferus no reģionālās attīstības fondiem un ir likusi uzsveru uz kohēzijas fondu. Tieši tāpat, kā mēs darījām iepriekšējā periodā 14. līdz 20. gads. Beigās pavisam īsi par eh, tiesiskuma principiem, kas arī šeit tika pieminēti. Varu pavisam droši teikt, ka man šeit nav Mm, nekā papildinām. Pirmkārt, tas nav manā kompetencē. Un otrām kārtām, īsnībā tas arī nav šīs regulas aptvērumā. Ir tāda daļēji atsauce vienā apsvērumā, bet eh, te ir runa par atsevišķu priekšlikumu no komisijas par tiesiskumu principiem. Un tur arī būtu jārunā par šiem jautājumiem, nevis apspriežoties par nozartiesību aktiem. Paldies! Tagad atkādošu vārdu Zlatovska kungam noslēgumam. Šanovni Paņsto, bardzo krutko, bende starauši uz. Paldies, dāmas un kungi, ļoti īsi. Es ņemšu vērā pilnīgi visus grozījumu priekšlikumus. Tie ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai nodrošinātu satiksmes sektora darbību. Tāpat būs arī paredzēts dalīts balsojums. Un runājot par 53. punktu, to noteikti ņemšu vērā. Tāpat arī Marinesko kunga priekšlikumu, kas ir ļoti interesants. Mums vajadzētu to tiešām sīkāk aplūkot. un noteikti sagatavošu arī konkrētu priekšlikumu. Šobrīd strādāju pie kompromisu sagatavošanas un uzaicinu jūs visus arī piedalīties šajā darbā un atbalstīt. Paldies! Paldies, Latvijas kungs, un atgādinu, ka balsojums būs 15. novembrī Strasbūrā. Un tagad turpināsim ar eh, piekļuvi pakalpojumu starptautiskajam tirgumam, eh, autobusu pārvadājumu tirgumu tātad. Uh, tātad autobusu tirgumu, atvainojos par pārteikšanos un dodu vārdu mūsu referentam Robertam Zīlem. Lūdzu, jums vārds Zīleskungs. Yes, uh, thank you, Karima, dear colleagues. Paldies, Karīma, dārgie kolēģi. autobusu pārvadājumu nozīgums un kopīgie noteikumi šāda veida tirgū, protams, ir ļoti politisks jautājums, jo ikdienā autobusu pārvadājums skar ļoti daudz cilvēkus, un šie cilvēki, protams, seko visam arī, visiem šiem tādiem politiskajā līmenī, tādēļ nesam pārsteigti, ka sasņēmām gandrīz 370 grozījumu priekšlikumus par manu priekšlikumu. Tāpat arī man nepārsteidz tas, ka ir ļoti dažādi viedokļi, un es centos uh, tos uh, saskaņot, un šeit uh, vienkāršības labās sadalītos trīs grupās. Pirmkārt, tādi kolēģi, kas vēlas, lai nacionālajie autobusu tirgu paliktu pilnībā slēgti vai ļoti slēgti, un tad otra grupa ir tāda, kuriem ir zināmi iebildumi par komisijas priešlikumu. Manā ziņojumā kur cenšas panākt kādu eh, kompromisu, jo īpaši uz eh, starptautisko, uz sabiedrisko pārvadājumu līgumiem. Un tad ir eh, vēl trešā grupa, kas atbalsta komisijas priekšlikumu pilnīgu liberalizāciju. Un tagad īsumā vēlos pārunāt uh, tos galvenos jautājumus, par kuriem es un man ēnu referenti centāmies atrast kompromisu. Viens no grūtākajiem, sarežģītākajiem jautājumiem ir PSO, SPS, sabiedrisko pārvadājumu līgumu, un kā jau minēju, šeit pastāv tādas trīs interešu grupas. Notika arī plašas diskusijas tirgus sektorā ar eh, nozarze iesaistītajām pusēm. Patiesībā šeit eh, ir valda ļoti dažādi viedokļi. Ir ļoti dažādi mazie un vidējie uzņēmumi dažādās dalību valstīs, un lielākā daļa eh, to uzņēmumu, kas strādā valdībās, ministrijās, grib saglabāt esošo sistēmu. Tā es vismaz atceros. Uh, rezultāts no daudzajām tikšanām. Taču vēl joprojām redzu, ka saistībā ar SPS mēs varam gūt labus kompromisus, izrādīt elastīgumu. Mēs negribam iznīcināt šos eh, tīklus eh, un sistēmas tur, kur tās darbojas ļoti labi. Un pastāv tradīcijas arī ar eh, publiskajiem iepirkumiem šajā jomā. Otra jautājuma grupa, kas ir nozīmīga, ir termināļi. Un pēc mūsu sanāksmēm mēs esam konstatējuši, ka termināla definīcija ir citādāk nekā pasažiera aizsardzības eh, dokumentu paustās eh, definīcijas. Tātad attiecīgi mums ir citādāk terminoloģija termināļiem šīs konkrētā tiesība aktā situācijā. Un šeit arī nevēlamies pārāk iejaukties nacionālos likumos. Trešā jautājuma grupa ir regulatorā iestāde. Šeit eh, debatēs eh, tiecamies uz kompromisu, bet viedokļi vēl ir dažādi, taču galvenā uh, problēma ir tāda, ka dalībvalsts ziņā būs uh, tas, kā dalībvalsts nosaka šo neitrālo iestādi. Un šeit ir jānodrošina tas, lai šī iestāde nebūtu tā pati, kas izsludina iepirkumus. Citādi jau nebūs laba regulatorā sistēma šeit. Šeit cenšamies atrast risinājumu. Un runājot par kabotāžas jautājumu, ļoti daudz par to izteicos, ja pareizi atceros arī Pēters izteicās, eh, ka mums ir labas kabotāžas sistēma attiecībā uz autobusiem. Uh, Eh, kas daļai varbūt ir taisnība, taču iespējams, ka mēs gūsim risinājumu mūsu ēnu referents sanāksmes beigās, pieprasot tādu prasību, ka uzņēmumiem ir jāreģistrēs tajā valstī, kurā vēlas nodarboties ar uzņēmēju darbību. Taču beigās tad, uh, vairs, tad beigās vairs nebūs kabotāžas. Uh, Uh, uzņēmē darbība, ja šis uzņēmums uzreiz pēc licences iegūšanas reģistrēsies šajā valstī. Un šeit varētu noteikt arī kādu laiku periodu, kad ir jāreģistrēs vismaz sešu mēnešu laikā. Principā esmu ļoti pateicīgs saviem ēnu referentiem no visām politiskajām grupām. Mums notika vairākas sanāksmes, un kā jūs redzat, mums vēl ir paredzētas vēl vairākas, jo pēc pēdējās Strasbūras sanāksmes uh, Mēs eh, sask, apsvērām iespējamos kavējumus saistībā ar šo procedūru, un nākamā ēnu referentu sanāks notiks 13. novembrī, tad 11. decembrī, un transporta komitejā mēs eh, atkal runāsim par šo tēmu 22. decembrī. Es domāju, ka tādējādi mums būs pietiekami daudz laika, lai noslēgtu mūsu darbu pie šī dosē. Vēlreiz liels paldies ēnu referentiem par paveikto darbu. Mēs turpināsim to un cerams, ka noslēgumā radīsim labu kompromisu. Paldies!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 Tiešām ļoti žēl, ka Luīda Grandes kungs šo pēcpusdienu nevarēja šeit ierasties, jo šī ir ļoti īpaša sanāksme. Un eh, De Grandes kungs vēlas pateikties ziņotājam par to, ka viņš nepārtraukti ir sapratis, cik grūts ir bijis šis ziņojums, ka viņš vienmēr ir bijis eh, gatavs strādāt. Un kā jūs dzirdējāt no Zīles kunga ievadvārdiem, šis ir jauks, bet sarežģīts dosjē. Ir jau notikušas trīs eh, sanāksmes par šo jautājumu, un pēdējās sanāksmes laikā uh, Referents piedāvāja 20 eh, kompromisu grozījumus, eh, cenšoties nodrošināt to, lai tiktu atrunāts visas galvenās idejas. De Grandes kungs man informēja, ka šīs ēnu referentu sanāks laikā tika pausti eh, izskatīt vairākas problēmas, un referents ar ēnu referentiem centās noskaidrot galvenos uh, jautājums, piemēram, regulatorā iestāde vai 120 km distance. Un viens no lielākajiem sarežģītiem jautājumiem, kā jums zināms, saistībā ar šo desie, ir astotais pants - autorizācijas procedūras starptautiskajiem pārvadājumiem. Kā jums zināms, komisijas priekšlikums mums eh, piedāvā pilnīgu nacionālo tirgu atvēršana ar zināmiem ierobežojumies, taču šāda veida rīcība var ietekmēt daž, dalībvalsts ļoti dažādā veidā, un ar to ir saistīts konkrētās problēmas. Referentam ir jāatrod uh, konsens, ņemot vērā nacionālos īpašos apstākļus Un vienlaikus šis eh, regulas priekšlikums cenšas eh, šeit eh, panākt to sistēmu, kuru vēlamies vienotajā tirgū. Tādēļ ir nepieciešams kompromiss, lai mums būtu daudz ekonomiskākas, liberālākas, drošākas sistēmas transporta sektorā, kas ir viens no galvenajiem mugurkaulas kriemeļiem Eiropas Savienībā, kas nodrošina uh, pārvietošanās iespējas. Un kā jau referents minēja par šo ziņojumu, balsojums notiks 22. janvārī transporta komitejā. Izklausās, ka mums vēl ir daudz laika, taču ir jāapzinās, ka šis ir ļoti jutīgs jautājums, un tādēļ mums tam ir jāvelta visa mūsu uzmanība. De Grandes kunga vārdā vēlos pateikties visiem, kas grozīja šo tekstu. Uh, Un vēlos jums paziņot, ka Grandes kungs ir atvērts diskusijām, lai censtos panākt vislabāko vienošanos. Paldies! No, oh, no, Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp, monsieur Kūbečev. Paldies, Vima van de Kamp kungs. Kolēģis atvainojas, jo viņš eh, ir citā komitejā, un tagad Andersens kundze izteiksies kolēģi vārdā. Um, well, this... Lies paldies! Es izteikšos Korem Baševa kunga vārdā. Viņam, diemžēl, bija jādodas prom. Viņš atvainojas, jo viņš ir itre komitejas loceklis, kur viņam bija ļoti steidzams darbs paveicams. Un runāt par viņa viedokli. Viņš uzskata, ka runājot par sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumiem nacionālajā līmenī un saskaņā ar šo regulu 1073 no 2009. gada un arī sabiedrisko pakalpojumu regulatīvo regulu. Šeit ir jānodrošina saskaņotība starp visiem tiesību aktiem. Tādēļ viņš piedāvā tādu pieju, kas paredz izņēmumu šīs regulas piemērošanai, jo šeit ir runa par iekšējā tirgus liberalizāciju. Viņš uzskata, ka citādi uh, būtu sadursmes starp šiem diviem tiesību aktiem, un citi kolēģi arī ir pauduši attiecīgi viedokli savos grožiem priekšlikumus. Viņš piedāvā referentam, ka šeit ir jāgūst parlamenta juridiskā dienesta atzinums, jo šeit ir runa par liberalizāciju autobusu pārvadājumu tirgos. Runāt par autorizāciju, Viņš piedāvā šeit elastīgu pieeju, piedāvājot dalībvalstīm izvēli liberalizēt vai neliberalizēt tirgus. Šeit ir jāņem vērā atšķirības starp dalībvalstīm geogrāfiskā, ekonomiskā eh, jomās, un dalībvalstīm jānodrošina iespēja noteikt savus attāluma eh, sliekšņus. Tāpat arī dalībvalstīm jānodrošina uh, plašākas liberalizācijas iespējas nākotnē ar iespējama kompensēt uh, valsts uh, pakalpoju, sabiedrisko pakalpojumu izmaksas. Šeit varētu paredzēt pat uh, zināmas subsīdijas. subsīdijas. Viņš tāpat kā referents sadala piedāvātos grozījuma priekšlikumus trijās grupās - pilnīga liberalizācija, uh, pilnīga neliberalizācija un daļēji liberalizācija. Un ir jauki, ka referents uh, ir ņēmis vērā visus šos aspektus. Runājot par regulatīvo iestādi, viņš ir pret to, ka jāizveido jauna iestāde, jo dalībvalstīs pastāv attiecīgas iestādes, kas nodrošina autopārvadājumu, tirgus uzraudzību Tādēļ viņš piekrīt referendam, ka šeit ir jānodrošina neatkarīgums jaunajai autoritīvai regulatīvai iestādē un nedrīkst rasties papildu birokrātiskās izmaksas. Jums ir zinām kabatāžas viedokli šajā kontekstā. Uh, Viņš uzskata, ka lielākā daļa kolēģi, kas ir piedāvājuši savus grozījumus, iebilst komisijas priekšlikumam liberalizēt kabotāžu. Tad runāt par termināju definīciju. Šeit būtu jāparēt, jāatsakās no minimālās sešu kvadrātmetru apjoma, taču ņemot vērā piedāvātos priekšlikumu grozījumus, Viņš neizsakās tik daudz par terminālu jautājumu, bet uzskata, ka jāatbalsta Lūsijas Andersens piedāvājums, kas cenšas samazināt uh, administrīvās izmaksas termināļu operatoriem. Un zinu, ka arī Telička un Rikē kungi šeit piedāvājuši attiecīgas grozījums. Runājot par uh, uzņēmumu reģistrāciju dalībvalstī, šeit ir jāņem vērā uh, kādas ir konkrētās prasības katrā atsevišķajā dalībvalstī pirms tiek piešķirta atļauja. Šeit arī tiek iesniegti papildu grozījumi. Paldies uh, un atvainojos, ka tik ilgi izteicos. Merci beaucoup! Lielas paldies Andersons kundzei! Urkovs kundze. Sorry for being late. Paldies, atvainojos, ka kavējos, taču priecājos, ka esmu laicīgi ieradusies, un es izteikšos zviedru valodā. Šis piedāvātais e, priekšlikums ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo simtiem tūkstošu autobusu tiks attiecīgi ietekmēt no šī priekšlikuma visā Eiropā, un mūsuprāt, e, tas ir ļoti nozīmīgs uzdevums. Uh, ka mums ir jāpalūkojas, lai autobusu šoferu darba nosacījumi ir ļoti labi, lai viņi saņem pienācīgas algas un lai tas atbilstu arī tām tiesību normām, eh, kurās šie cilvēki strādā. Tāpat ir jānodrošina arī drošība. Mums ir nepieciešams eh, darboties spējīgs autobusu tirgus Eiropā, Šeit būtisks aspekts ir drošība, labi šoferu darba noteikumi un lai tas neradītu papildu izmaksas. Tādēļ es un mana delegācija uzskata, ka ir nepieciešams iesaistīties tādām personām, kuras darbojas konkrētā autobusu pārvadājuma uzņēmumā, ar kuru var konsultēties, lai nodrošinātu šo iepriekš minēto normu ievērošanu. Eiropā vēl joprojām notiek ļoti daudz smagu auto negadījumu ar daudz uh, mirušo ievainoto personu. Tādēļ tiešām ārkārtīgi nozīmīgi noregulēt šo jomu. Tāpat ir ārkārtīgi būtiski mm, nodrošināt to, lai kabotāža tiktu noregulēta autobusu pārvadājumu jomā, tāpat kā ekspeditoru jomā. Šeit kabotāža ir pieļaujama tikai starptautisko transporta pārvadājumu jomā. Es ļoti priecājos, ka mēs tagad runājam par šo jautājumu un šajā komitejā to izskatām. Paldies! Paldies! Un, uh Tā bija uh, nodarbinātības komitejas priekšsādātāja, kas izteicās paldies, ka bijāt klāt un izteicāties. Un tagad došu vārdu nedaudz piemirsu Rikē kungu, atvainojos Rikē kungam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies referentam par paveikto darbu. Viņš uh, tiešām aktīvi strādā pie tāda diezgan delikāta jautājuma. Uh, un ir atšķirīgas pozīcijas, jo ir atšķirīga um, nostāja arī dalībvalstīs, un uh, autobusu satiksme ir ļoti svarīga sabiedriskā transporta sastāvdaļa, un uh, šeit ir grūti ieviest kaut kādas būtiskas izmaiņas pastāvošajās sistēmās. Un, um, ir arī tāda sabiedriskā loma šim transportam, bet tā samazinās, un uh, tad izskatās, ka ir tāda atvērtības iespēja. Un um, referenta pozīcija ir tāda līdzsvarota pozīcija, un viņš aktīvi pie tā strādā kā parasti pie šī darba. Mūsu grupā Mēs uzskatām, ka kādi 4-5 elementi ir jāņem vērā. Es neatgriezīšos pie sabiedrisko pakalpojumu aspekta, kas ir tāda mūžīga diskusija, un tiem, kas aizstāv monopolu, sabiedrisko monopolu, viņi visu laiku cenšas tātad visādus izņēmumus paredzēt šiem operatoriem, sabiedrisko pakalpojumu operatoriem. Uh, Un um, tur ir dažādi viedokļi, un uh, mēs piekrītam uh, referentam, ka ir jāraugās, kādi ir atšķirīgi apstākļi un uh, izrietot no tiem, tad ir nacionālā, reģionālā līmenī jāraugās, uh, kādas varētu būt šīs manevrēšanas iespējas vietējā, nacionālā līmenī, un tāds ir jāatstāj. Vienkārši ir jāpieņem tāda vienkārša definīcija, kas darbojas uh, un kas ļauj dalībvalstīm un reģioniem veikt vajadzīgās izmaiņas. Regulators, šī struktūra, kolēģi par to jau izteicās, tā ir tāda administratīvā slodze, administratīvais darbs, um, bet um, jāveic uh, šī te atvēršana konkurencei, un ja nav uh, jauna, ja nebūs jauna orgāna struktūras, kas uh, atvērs šo, pārvaldīs šo atvēršanu, tad nebūs atvēršana konkurencei. Uh, Un um, es uh, aicinu atcerēties, kas notika saistībā ar uh, um, dzelzceļu. Tātad, uh, ja nebūs šāda te stingra regulējuma, tad nebūs uh, atvērtības. Un ja mēs esam pret um, šādu atvēršanu konkurencē, tad skaidrs, ka mēs cenšamies uh, panākt, lai šādi, šādas struktūras nebūtu. Jaņem vērā dalībvalstu vēsture, pieredze un eh, nevajadzētu obligāti piespiest eh, um, iet šajā pa šo ceļu un ir eh, tādas valstis, kur ir um, tāda iedibināta sistēma, publiska sistēma, un ir tāda tendence aizsargāt šos pakalpojumus, kur tie ir ļoti būtiski, struktūrāli būtiski un um, nav tādu īpašu vēlmu atvērt tirgu. Mēs, protams, vēlamies, lai kabotāža šeit tiktu atrunāta. Un kolēģi minēja, ka ja kabotāža netiek reglamentēta, tad tas nav labi. Un es domāju, ka šagā, šajā gadījumā e, tāds labs teksts par um, dibināšanas apstākļiem varētu um, izvairīties no kļūdām, no problēmām saistībā ar kabatāžu un par preču pārvadājumiem. Jā, šis ir tāds regulējums, kas ir delikāts. Mēs atbalstām visu, kas iet Eiropas integrācijas virzienā un atvērtības virzienā, jo tā ir tā uh, Eiropas struktūra. Un uh, pasažieru pārvadājumu ar autobusiem uh, Eiropā ir būtisks aspekts, un mēs ceram, ka uh, um, nacionālo un korporatīvo uh, interešu aizstāvība nenospiedīs pilnībā šo te atvērtības um, priekšlikumu, jo um, tas būtu jādara, un uh, tas ir diezgan pārsteidzoši, ka mēs esam ar šo transporta veidu, vēl, mm, uh, kas ir 19. un 20. gadsimta transporta veids, kur nav šī atvērtība. Uh, un uh, mums nevajadzētu to aizmirst. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es uh, domāju, ka ar uh, Roberta palīdzību mēs panāksim labus kompromisus. Paldies, Rikai kungs, tagad uzreiz došu vārdu Verners kundzei, lai viņa paustu komisijas pozīciju. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos pateikties Zīles kungam par viņu nepārtrauktiem pūliņiem, cenšoties atrast līdzsvaru šajā dosē. Komisija ļoti augsti novērtē jūsu pūliņus pēc kompromisiem, tostarp arī citu komitejas locekļu iesniegtos grozījumus. Kā jau jūs minējāt, šeit principā ir trīs eh, jautājumu bloki, par kuriem īsi arī vēlos izteikties. Galvenais jautājums būtu. Uh, sabiedrisko pakalpojumu līguma aizsardzība. Un mūsu sākotnējā komisijas priekšlikumā tas arī bija viens no galvenajiem elementiem, jo mēs saskatām, ka ir nepieciešamība līdzsvarot tās intereses starp tiem pārvadātājiem, kas īsteno valsts pasūtījumu un no kompetentajām iestādēm, un otras puses ir jānodrošina pienācīgs ietvars eh, autobusu pārvadājumiem lai šis uh, joma varētu turpināt attīstīties un darīt to pareizajā ceļā. Mēs arī cenšamies iet šo vidusceļu, cenšamies atrast līdzsvaru starp šiem mērķiem, un komisijas priekšlikums nodrošina dalībvalstīm iespējas atteikties no komerc eh, pakalpojumu piedāvātājiem, kas ietekmētu šo līdzsvaru. Šeit ir paredzēti grozījumi priešlikumi, kas uh, paredz ierobežojumus, ja, piemēram, šie komerc pakalpojums niedzēji vēlas e, izmantot tos pašus maršrutus, kādi jau ir nodrošināti no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju puses. Runājot par kabotāžu, šeit mūsu viedokļi ir e, atšķirīgi attiecībā uz e, kravas pārvadājumiem, jo mums ir tādi maršrutēti pakalpojumi, autorizēti pakalpojumi, kur ir iespējams nodrošināt kontroli, un mēs saskatām, ka šeit ir nepie, iespēja nodrošināt labu risinājumu saistībā ar tirgus piekļuvas kritēriju. Un trešais jautājuma loks ir termināļi. Šeit ir iesniegta vesela virkni grozījumu priekšlikumu, lai termināļu definīcija tiktu pārņemta no pasažieru tiesību regulas 181. regulas no 2018. gada. Taču runājot par nediskriminējošu pieeju autobusu pārvadājumiem, šeit ir jāņem vērā daudz plašāks lokus termināļu ziņā nekā ir noteikti pasažieru tiesība aizsardzības regulā, jo šeit ir pastāv zinām ierobežam attiecībā uz uh, darbiniekiem un tā tālāk. Un šeit tad būtu atrunāti tikai, šeit būtu atrunāts tikai neliels skaits termināļu. Un noslēdzošais jautājuma loks, par kur ir jārunā, kā jau jūs to arī minējāt, ir regulatorās iestādes. Šeit mums pastāv ļoti nopietnas bažas attiecībā uz tādiem grozījumiem, kas samazinātu regulatārās iespējas eh, lomu. Ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai šī iestāde būtu neatkarīga, veicot savus uzdevumus. Mums ir jāve, jāizveido uzticēšanās šādai iestādei jaunā attīstošā tirgu bez jebkāda veida interešu konfliktiem. Un tas, protams, rastos, ja šī regulatīvā iestāde būtu kompetitīvā iestāde. Protams, ka šeit ir papildu administratīvās izmaksas aspekts, un kā jau Rikē kungs minēja, eh, ir pieredze ar dzelzceļu sektoru šajā jomā. Un ļoti daudzās dalībvalstīs eh, regulatīvā iestāde ir tiešām tā pati iestāde, kas ir komitentā iestāde. Un šis ir būtisks aspekts. Paldies! Paldies, eh, Vēners kundze. Tagad jums vārds Zils kungs, lai noslēgtu debates. Paldies, Karim, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Aizmirst pieminēt divus aspektus manā ievadrunā. Ēnu referents sanāksmē mēs ļoti skaidri runājam par to, ka šie termini attiekties tikai uz starppilsētu autobusu pārvadājumiem. Tātad šeit netiktu skart pilsētu un piepilsētu autobusu pārvadājumu. Un tāpat tas aspekts ir uh, monopoli. Uh, Šī problēma varētu parādīties, kā jau tas ir novērams citās dalībvalstīs, tādēļ mēs arī vēlamies piešķirt nacionālajiem regulatoriem tiesības eh, rīkoties šajā jomā, taču ārkārtīgi nozīmīgi ir saprast to, ka šī eh, neatkarīgā regulatorā iestāde ne tikai transporta jomā, bet arī citās jomās nemaz nerada tik daudz izmaksu, bet rada ļoti daudz iespējas vienotiem Eiropas tirgum ilgtermiņā un pat vidustermiņā. Uh, nodrošinot labu kvalitāti, labas kvalitātes pakalpojums par pienācīgām samaksām Eiropas Savienības pilsoņiem. Un kādēļ gan lai autobusu pārvadājumu tirgū šeit nevarētu nodrošināt tāds pakalpojums? Un ko jau minēja Dominiks Rikē? Šis ir viens no pēdējiem transporta sektoriem, kas vēl ļoti slēgts. Un es pat teiktu, uh, ka šī ir pat viena no tām ekonomikas uh, sastāvdaļām, kas vēl nav liberalizēta, kā piemēram elektronikas, elektrotelekomunikāciju sektori, kas ir daudz attīstītāki. Un ja mēs šādu pašu pieeju piemērotu inovāciju sektoram, kā tad izskatītos vienotās uh, Eiropas debesis, Mums ir jānodrošina iespējas, un konkurence vienmēr nodrošina labākas eh, rezultātus pēc uh, ilgtermiņā, gan no izmaksu ziņas, gan no pakalpojumu kvalitātes eh, puses patērētājiem. Tādēļ es eh, uzskatu, ka kopā ar ēnu referentiem mums izdosies ar šo jauno pagarināto laika grafiku panākt labus kompromisus. Paldies! Paldies, Roberts Zīle, atgādinu, ka balsojums par šo ziņojumu notiks 22. janvārī 2019. gadā. Labi, tagad turpinām, un nākamais darbkārtības punkts attiecas uz direktīvu par eh, pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai. Un eh, šeit mēs runājam par 2009. gada direktīvu 22. Diemžēl referents nav klāt, eh, tāpēc būs grūti diskutēt bez referenta. Nu, man e, jāatvainojas, Van Istelberga kungs. Dargie kolēģi, dire un petit mot. Oui, oui. Oui. On commence tout de suite au rapporteur. Au rapporteur. Alors, si les rapporteurs. Tātad, ja ēnu referenti tomēr grib izteikties bez referenta klātbūtnes. Vim Vanda Pampa kungs, vai jūs izteiksieties par Marinesko kungu vārdā? Nē. No. Sociālisti arī nē. Referents nav klāt. Nu, tad ir diezgan grūti. Tomēr pateikšu, ka balsojums notiks 20. novembrī. Jā, bet referents nav klāt. Arī Van Istelburga kungam nav jēgas izteikties. Bet referents nav klāt, eh, tāpēc ir diezgan eh, grūti izteikties. Un vai klāt ir asistenti vai padomnieki, kas var eh, um, tātad pierakstīt, ko mēs teiksim? Ja nav, tad nav jēgas izteikties, jo mums bija tomēr daži priekšlikumi. Je, je, les conditions ne sont pas réunies, monsieur. Donc on va pas euh, continuer. Nu tad mēs neturpināsim. Euh, donc... Es tātad pasaku tikai to, ka balsojums notiks 22. novembrī, bet es ceru, ka līdz tam mums vēl būs iespēja tikties un arī transporta komitejas sanāksmēs par to runāt. Es atvainojos, bet es neesmu atbildīga par uh, to, vai referenti ierodas vai nē. Līdz ar to uzreiz pāriesim pie regulas priekšlikumu, kas ir nākamais punkts. Eiropas parlamenta un padomes regulas priekšlikums, kas izveido viens pietums aģentūru uh, jūrlietu jomā, kas maina 2010. gadas direktīvu 65 un referente ir Klūnas kundze, un viņas nav klāta. Donc, je vais faire une pause. De... Tad eh, paņemsim 5 minūšu pārtraukumu. Varbūt, ka Vim Vanda Kampa kungs varēs viņu pārstāvēt. Pārtraucu sanāksme uz precīzi 8 minūtēm. Okay. Voilà. Je... Hein? Yes, is, is she, is,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

Allez, nous allons reprendre. Labi, tad atsāksim darbu, lūdzu. Allez, on y va. Turpināsim, kolēģi. Et notre rapporteur. Un mūsu referente Klūnas kundze ir ieradusies, un tāpēc varam tagad runāt par parlamenta un padomes regulu, kas izveido vienloga sistēmu. Eiropas jūras vienloga sistēmas vide. Uh, un tādējādi tiek uh, atcelta 2010. gada 65. direktīva. Lūdzu, Klundz, kundze, jums vārds. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Un es atbalstu komisijas priekšlikumu par Eiropas jūras vienloga sistēmas vidi, kas uh, tieks ieviest, lai nodrošinātu jūras transporta sektora konkurētspēju. Es tiešām domāju, ka administratīvais sloks eh, kuģiem ir jāsamazina un jāveicina digitālās informācijas izmantošana, lai uzlabotu efektivitātu eh, tirgotājiem, kas izmanto jūras transportu. Jā, šobrīd ir daudz ziņošanas prasību. Katru reizi, kad kuģis iet ostā, ir jāsniedz ziņas un vairāk kā divu miljonu reižu kuģi iet osto Eiropas Savienībā gada laikā. Un tāpēc ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai atvieglotu šo te ziņu sniegšanu. Iepriekšējā direktīva, kā jūs minējāt, tika pieņemta 2010. gada oktobrī, kuras mērķis bija vienkāršot un harmonizēt administratīvās procedūras jūras transporta transporta jomā. Un tomēr tā nebija veiksmīga, jo ziņošanas prasības operatoriem joprojām nav harmonizētas un dati joprojām netiek efektīvi izmantoti. Tie tiek uh, saņemti nacionālajās iestādēs, bet netiek efektīvi izmantot. Un tas uh, uzliek slogu operatoriem. Tagad jaunais priekšlikums uh, cīnīsies ar harmonizācijas trūkumu un uh, tiks veidota tāda harmonizēta datu kopa, kas tiks prasīta ieejot ostā un tādējādi um, nebūs disproporcionāli liels uh, sloks uz operatoriem, un tas viss balstās uz pastāvošo uh, viens pieturs aģentūras sistēmu un nacionālajiem standartiem un datu formātiem. Kā jau teicu, es atbalstu komisijas priekšlikumu Un, manuprāt, tas ir pozitīvs solis risinot uh, vecās direktīvas problēmas, uh, Un, eh, manuprāt, tiešām pirmajam solim jābūt datu harmonizācijai, un tas ir vislabākais instruments, lai samazinātu slogu operatoriem. Ziņojuma projekts ir publicēts, to mēs šodien apspriežam, un tajā es uzsveru nepieciešamību nodrošināt, lai eh, vienu un to pašu datu kopumu var sniegt visām iestādēm, un lai jūras vienlogas sistēmas vide ņemtu starptautiskās jūrniecības organizācijas uh, prasības vērā un lai uh, tas tiktu arī uh, darīts, eh, neņem, netraucējot muitas uh, procedūrām. Un ir jāpanāk pareizais līdzsvars dalību valstīm, lai tām būtu pienācīga elastība, pieprasīt papildus informāciju, nepalielinot administratīvo slogu. Un ir jābūt skaidrai procedūrai definētai šādiem gadījumiem. Attiecībā uz nacionālo vienlogu uh, Eh, sistēmas darbu. Tas arī ir jānodrošina. Un nacionālajiem vienlogas sistēmas eh, jautājumam tur ir jāizvairās no administratīvās logu, ko nosaka tagadējā direktīva, un ir jānodrošina, lai um, visi ievērotu direktīvas prasības, lai būtu efektīva datu plūsma. Tātad es gribētu arī redzēt eh, iespēju dalībvalstīm kopīgi veidot šo te vienlogu sistēmu, ja tās to vēlas. Tie ir pamatpunkti, kurus es minu savā ziņojumā un tagad eh, gaidu mm, grozījums jau vairāk kārt esam tikušies eh, ar ēnu referentiem un arī ar komisāru. Un eh, tagad ir diskusiju un grozījumu stadija, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums visiem, kas strādā jūras transporta sistēmā, jo īpaši, ja vēlamies likt uh, uzsvaru uz tiesniecības saikņu uh, veidošanu ar pārējo pasauli un arī Eiropas dalību valstu starpā. Un paldies par uzmanību, un tagad uh, labprāt uzklausīšu ēnu referentu kolēģu komentārus. Lielas paldies, Klūnas kundze! Sociāldemokrātu grupas vārdā Andersens kundz lūdzu. Es daudz neko neteikšu, bet uh, kolēģis, kur vietā uzstājos, uh, atbalsta referents darbu, un šis priekšlikums ir, ir ļoti svarīgs, un mēs atbalstām mm, jauna vienloga mērķus un arī administratīvās logas samazināšanas mērķus, un es domāju, ka ir svarīgi um, lai šī likumdošana nevājinātu regulatāro vidi attiecībā uz vidas jautājumiem. Un uh, es domāju, ka tas ir noteikti kaut kas tāds, ko referenti ņems vērā. Un komisija arī um, savā atbildē uz jautājumu apliecināja, uh, ka pielikumā tiks paplašināts kategoriju skaits attiecībā uz vides ziņu sniegšanu un ka tas viss tiks pienācīgi ņemts vērā. Tātad visā vismā mēs eh, ar prieku gaidām darbu pie šī priekšlikuma, un manuprāt, tas tiešām ir ļoti vērtīgs darbs, ko darām. Merci beaucoup, man. Lielas paldies, Andersons kundze, Maisners kundze, lūdzu jums vārds. Jā, labdien, es tiemžēl nedzirdēju, ko teica referente. Ir tiešām problemātiski, ka tiek uh, mainīta darba kārtība. Es biju citā komitejā uh, balsojumā, bet es zinu, kas ir rakstīts ziņojumā. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs jautājums, skatīt šo vienlogu sistēmas vīdi. Uh, ir pēdējais laiks eh, pie tā strādāt. Tad nacionālā sistēma eh, nepierādīja sevi, jo tas netika pilnībā īstenots, un, piemēram, Vācijā ir eh, nacionālais vieno, vienloga uh, sistēma, un tas viss ir tomēr jāuzlabo, un šie priekšlikumi, kas te ir izteikti, ir ļoti labi. Un es pieņemu, ka Dēļa Klūne to teica, ka uh, mums ir jāraugās, ka uh, Um, ja ir sistēmas, nacionālās vienlogas sistēmas, kas darbojas, ir jāraugās, kā tās varētu izmantot un iekļaut uh, Eiropas sistēmā. Tas ir galvenais aspekts šeit, un es ar prieku turpināšu pie tā strādāt. Un tas tiešām, manuprāt, ir jautājums, kas var būtiski uzlabot uh, kravu noformēšanu ostās un uh, arī mans ziņojums attiecībā uz atkritumu izmešanu. Viss, kas notiek elektroniski, digitāli, ir e, pozitīvs, apsveicams, jo tas atvieglo visu šo darbu. Un tāpēc tiešām ļoti pozitīvi, ka ir šis priekšlikums, un es ceru, ka mēs pēc iespējas drīzāk e, kopā visi ar Dēdri varam šo jautājumu izskatīt. Paldies, Maisners kundze! Un tagad uh, izteikšos es kā ēnu referente. Vispirms, uh, Klūnas kundze, es gribēju uh, jums pateikties, pateikt paldies uh, un atzinīgi novērtēt jūsu paveikto darbu, jo, kā jūs to zināt, mēs visi esam vienisprātis, ka šī teksta mērķis ir ļoti svarīgs. Ir uh, tiešām pienācis pēdējais laiks harmonizēt uh, administratīvās procedūras, runājot par ieiešanu ostā un izbraukšanu ostas kādā no Eiropas ostām. Uh, Tātad eh, mēs eh, tiešām atbalstām šo te mērķi, bet mērķis ir arī uh, uh, samazināt negodīgo konkurenci starp ceļu transportu un jūras transportu. Un tas tiešām ir tāds izaicinājums, uh, pie kā strādā uh, transporta komiteja. Jāatceras, ka Eiropā um, smagā mašīna var bez uh, problēmām šķērsot uh, robežu. Tā pašā laikā kuģim ienākot ostā ir milzīgs administratīvais sloks, kas padara šo transportu veidu mazāk konkurētspējīgu. Un tas negatīvi ietekmē uh, šo transportu veidu, un par to netiek pietiekami runāts. Un tas negatīvi ietekmē arī uh, jūrnieku um, darbu, kam ir jāsaskars ar šiem formalitātēm. Tātad, Klūns kundze, uh, Attiecībā uz jūsu ziņojumu var teikt, ka, manuprāt, esam uz pareizā ceļa, un mēs varētu vēl iet tālāk uh, harmonizācijas jautājumā. Runājot par datu harmonizāciju, ir pienācis pēdējais laiks to darīt. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Tehnoloģiskā neutralitāte, tas arī ir ļoti svarīgs jautājums, bet uh, vajadzētu arī uh, Uh, strādāt kopā ar Startautisko jūrniecības organizāciju. Un uh, šeit uh, es domāju, ka vajadzētu pēc iespējas labāk saskaņot šo tekstu ar viņu teikto. Un tagad došu vārdu Košenskas kundzei no DigiMove, un es ceru, ka jūsu kājai klājas labāk ne, ne, nesteidzieties, neskrieniet, parūpējieties par savām kājām. Paldies, labdien, dāmas un kungi! Es uh, nesalauzu kāju ceļā uz Eiropas parlamentu, to var pateikt. Tas notika agrāk, esmu diezgan um, mobila, uh, atvainojos, ka nedzirdēju referents teikto, bet mēs izlasījām jūsu ziņojumu, un es tiešām ceru, ka tiekšanās starp maniem kolēģiem un jums un ēnu referentiem Strasbūrā pirms divām nedēļām bija um, vērtīgs uh, tikšanās uh, brīdis. Uh, Un ja jums šķiet, ka vajag vēl tikšanās, tad uh, esam gatavi jums palīdzēt visā šajā procesā. Bet es gribēju tikai pateikt, ka um, jā, liels paldies par uh, līdz šim paveikto darbu un šo um, vispārēju pozitīvo reakciju no komitejas uh, puses attiecībā šo priekšlikumu. Un, Jā, ir vajadzīga tāda harmonizēta, vienkāršota sistēma kuģiem, kas iet ostā, uh, kas atstāja ostas Eiropas Savienībā, un um, priekšsādātais kundze un arī Maisners kundze ļoti pareizi norādīja, cik svarīga ietekme būs šādai vienkāršošanai uz Eiropas jūras transporta um, darbības atvieglošanu. Tādējādi uh, kūģu transports būs vieglāk izmantojams, būs konkurētspējīgāks. Uh, bet eh, varbūt, ka tas tik ļoti netiek uzsvērts likumdošanas priekšlikumā, bet tad, kad mēs veicām ietekmes eh, novērtējumu, tad eh, sarežģītu ziņošanas procedūru uh, Uh, nozīme uz to, kā cilvēki uztver darbu uz kuģa, tas arī ir uh, svarīgs aspekts, ko jāņem vērā. Un tāpēc mēs ar prieku turpināsim strādāt ar referentēm, referentiem un trānu komitī pie šī priekšlikuma. Es atziņīgi novērtēju jūsu uh, teikto par to, ka tiešām ir steidzami jāmaina šīs regulējums, um, jāpieņem šī jaunā regula abiem likumdevējiem. Uh, um, nākamā gada sākumā. Es ceru, ka tas joprojām būs iespējams, uh, kaut gan mēs nedaudz esam šeit iekavējušies, jo temats ir sarežģīts, bet ar uh, prezidentūras un jūsu apņemšanos esmu pārliecināta, ka varam to izdarīt. Es lielā mērā atbalstu šo te um, argumentāciju, um, kas attiec uz grozījumiem, um, piemēram, referente uh, piedāvā, ka uh, jaunus datus eh, nevar ieviest, tad, kad eh, ir panākt vienošanās par datu sistēmu, un kas attiec uz precizējumiem attiecībā uz paziņojumiem starp eh, datu sniedzējiem un iestādēm, tur jābūt divvirzienu komunikācijai. Es domāju, ka mēs joprojām varam padarīt šo priekšlikumu lietotājiem draudzīgāku. Uh, un daudz atbilstošāku uh, kuģu īpašnieku vajadzībām, jo ir vajadzīgas skaidras procedūras par datu sniegšanu, un tas atvieglos arī ostu iestāžu darbu un citu iestāžu darbu, kas uh, ir iesaistīts visā šajā te uh, kravu pārvadājuma procesā Eiropā. Uh, Mums vajadzētu būt arī realistiskākiem attiecībā uz to, ko uh, zināmas struktūras iestādes var izdarīt nacionālā vai Eiropas līmenī, tad, kad šie dati tiks ieviest, piemēram, apstiprināšanas laiks uh, dažādiem priekšlikumiem. Tas viss ir jāorganizē tādā veidā, lai mēs, komisija, varētu tiešām saprātīgi veikt savu darbu. Un arī, kā jau um, tika šeit šodien teikts, un es zinu, ka tie, kas strādā pie šī priekšlikuma, arī uh, saprot, ka šobrīd mēs no vienas puses saskaramies ar uh, nacionālajiem uh, vienlogiem, uh, kas ir dažādās attīstības stadijās un arī dažādām sistēmām individuālo ostu līmenī, un mums ir pilnīgi uh, skaidri jāapzinās, ka tas, ko mēs šeit vēlamies panākt, ir harmonizēta Eiropas sistēma, jo tas ir vienīgais veids, kā patiešām atvieglot un vienkāršot visu šo sistēmu. Un, kā jau teicu, mēs ar prieku ar jums sadarbosimies, lai grozījumi ietu tieši šajā virzienā, pat ja zināmas alternatīvas sistēmas tiktu paturētas, tām nevajadzētu uh, būt svarīgākām par šo vienoto centrālo Eiropas sistēmu. Paldies par ziņojumu un ar prieku turpināšu ar jums sadarboties, Klūns Klūns. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies, Kopšenskas kundze! Mm, rūpējieties par savu kāju! Jūs dzirdējāt tulkojumu tam, ko, ko es teicu? Es tikai teicu, rūpējieties par savu kāju. Katrā gadījumā jūs pieminējāt kaut ko, kas ir ļoti svarīgs, kas ir multimodālā transporta veicināšana, kas ir 21. gadsimta uh, lielākais izaicinājums, un uh, uz to vajadzētu arī likt uzsvaru. Es redzu, Fosters kundze, ka jūs esat ieradušies. Um, es jums tomēr uh, došu vārdu, lai varētu uh, Uh, izteikties, lai varētu teikt savus komentārus, un jūs esat ēnu referente, un referente arī ir klāta, un došu jums vārdu, Fosters kundze, lūdzu, jums vārds. Which, yeah, which we... Par kuru ziņojumu mēs runājam? Vai jūs runājat tagad par komisijas komentāriem? Mēs Es saprotu, ka darba kārtība ir mainījusies un tikko dzirdēju, ka komisija runā par vienloga sistēmu. Vai tas bija šīs uh, eh, diskusijas sākums? Nē, es nekomentēšu, jo es nedzirdēju ne visus komisijas uh, komentārus. Un mums bija diezgan konstruktīva ēnu referents sanāksme, bet paldies priekšsēdētājs kundze. No, Maija has been cancelled. Yeah, I, I really wanted to. <laughs> Never mind. Mējer ziņojums netiks izskatīts, es saprotu, jā? Um, ja? This... Jā, es skrēju, skrēju kā trākos māja ar ziņojumu, bet nu labi. Eh, jā, nu, protams, daudzi um, ieradās, lai apspriestu Majerkunga ziņojumu, bet Majerkunga nav klāta un nav arī neviena pārstāvja no viņa puses. Bet, protams, šis ziņojums tiks apspriests nākamajā sanāksmē. Klūnas kundze, lūdzu jums vārds, lai noslēgtu debatas. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es gribētu pateikties ref, ēnu referentiem par viņu komentāriem, un jūs droši vien arī dzirdējāt, ka ir liela vienprātība par šo e, ziņojumu. Es katrā ziņā neparedzu nekādas problēmas. Kā jau tika teikts, mēs tikāmies ar komisijas pārstāvjiem, kas uh, pirms divām nedēļām ieradās Strasbūrā, lai uh, palīdzētu mums izprast šo priekšlikumu, un es tiešām to augstu novērtēju, ka komisija ir gatava atbildēt arī turpmāk uz jautājumiem. Tātad mēs virzāmies uz priekšu, un es saprotu, ka šis jautājums ir steidzams. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, un mēs komunicējam ar ēnu referentiem. Arī pēc šīs sanāksmes uh, raudzīsimies, kad varēsim uh, noteikt grozījumu iesniegšanas termiņu, lai noslēgtu šo ziņojumu komitejā. Tas būtu ļoti svarīgi to izdarīt, un esmu katrā ziņā gatava strādāt un uzklausīt uh, kolēģu reakcijas Un nu, man prieks, ka ir šāda te vienprātība, ka šis jautājums tiešām steidzami ir jānoslēdz, ja nemaldos Andersons kundze teica par atšķaidīšanu. Tātad gribēju tikai apliecināt, ka nav mērķis šeit kaut ko tā kā noplicināt, atšķaidīt. Mēs vienkārši gribam harmonizēt. Mēs vēlamies harmonizēt šo sistēmu un samazināt administratīvo slogu. Uh, Vēlreiz paldies, eh, ka mm, mums bija šāda laba diskusija un ar prieku turpināšu strādāt ar ēnu referentiem, kuri ļoti eh, ar lielu atdevi eh, strādā pie šī jautājuma. Paldies, Klonas kundze! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 20. novembrī 12. pa dienu. Un tagad lūkšu visiem kuriem nav tiesības palikt šajā zālē, iziet no zāles, jo mēs turpināsim aizslēgtām durvīm uzklausīt uh, informāciju par trilogiem. Tātad lūkšu jūs uh, visus tos, kam nav tiesības palikt šajā zālē, lūdzu iziet no zāles, dariet to nekavējoties un to saku arī, lai tiktu pārtraukta tā, translācija internetā.